un tagad man jāpaziņo par viceprezidenta amatu. Olīs Rēns ir atkāpies no šī amata un saskaņā ar reglamenta 15. pantu ir ierosināti šādi kandidāti EFDD. Massimo Castaldo, Alde Jetenmeki kundze. Uh, Rīt 12.20. Eh, maijā notiks balsošana.